So, ich bitte alle Kolleginnen un kolēģi, die Plätze. Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākumā mums ir uh, jānobalso, un tad mums vēl ir komisārs Bošs, Borgs uh, viesos. Sāksim ar desmito dienas kārtības punktu Zanonī. Uh, kunga ziņojums, vai visiem ir balsošanas kartīts līdzi, ja? Tātad, referentu, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs balsosim par vides novērtējumu, dažiem sabiedriskiem privātiem projektiem. Ir notikuši trīs diezgan sarežģīti trialogi un vēlos pateikties par labo atmosfēru, kas bija šo trialogu gaitā starp ēnu referentiem, visiem iesaistītiem, un Eiropas parlamenta komanda varēja sagatavot šo lielisko rezultātu. Mēs, mums izdevās mazliet izmainīt direktīvu un kvalitātes standarti tika palielināti vidai, kā arī veselības aizsardzībai. Nākamā direktīva būs daudz caurskatāmāka, efektīvāka, tiks atspoguļot arī jauni fakti attiecībos klimata pārmaiņām, sugu daudzveidību, interešu konfliktiem, sankcijām, pārkāpumu gadījumos un uh, tiks izveidots arī centrāls eh, portāls atsevišķajos eh, valstīs, kā arī šeit ir aplūkots me eh, pārvaldes mehānismu un tam līdzīgas lietas. Diemžēl mums neizdevās visus priekšlikumus panākt oktobrī, bija neliela bloķējošā minoritāte padomē, taču un mums ne, neizdevās panākt šeit uh, izmaiņas saistībā ar slānekļu gāzi pielikumā. Manuprāt, mēs radām uh, bīstamu signālu Eiropas publikai, jo viņi sagaidīja tekstu par šo punktu. Es domāju, ka mums šodien vajadzētu atbalstīt šo ziņojumu. Un šeit vēlos pateikties arī NV sekretariātam par lielisko atbalstu. Paldies! Paldies! Tad mēs varam sākt balsojumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Alle abgestimmt. Visi nobalsojuši. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 46. 46 par, 8 pret, tādējādi pieņemts. Sirsnīgu sveicu Zanonī kungu. So, der nächste Punkt. Nākamais punkts ir iebildumu izteikšana pret deleģētu aktu termina inženierijas ceļā iegūts nanomateriāls definīcija. Mēs balsosim par pirmo daļu. Katram ir savs balsošanas saraksts, ja? Sākam balsot. Atkal elektroniski. Visi nobalsojām. Beidzam balsot. Sociāldemokrātiem viens par daudz. Tagad. 32 par, 20 pret, neviens neaturas. Tagad par otro daļu sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojam, beidzam balsot. 27 par, 26 pret pieņemts. Trešā daļa sākam balsot. Visi nobalsojam, Beidzam balsot. 34 par, 22 pret. Arī pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par visu projektu. Rezolūcijas priekšlikumu. Sākam balsot. Visi nobalsojam. Beidzam balsot. 31 par, 23 pret, 2 atturās. Tātad pieņemts. Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt. Turpinam ar 13. darba kārtības punktu izcelsmes marķējums gaļai, ko izmanto pārstrādātos pārtiks produktos. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Visi nobalsojam. Beidzam balsot. 45 par, 12 pret, pieņemts. Tagad pie mums ir mūsu viesis komisārkungs. kungs. So, ich bitte doch alle jetzt die Plätze. Lūdzu, ieņemiet savas vietas, arī pēdējās rindās. Auch wenn jetzt noch Verhandlungen geführt werden lai arī vēl joprojām notiek sarunas starp liberāļiem un sociālistiem, varbūt, ka varam to atlikt un varētu šeit nopietnā atmosfērā debatēt ar komisāru Tonio Borgu par dzīvnieku klonēšanu pārtikas produktu ķēdai. Tas ir radījis zināmu satraukumu pats priekšlikums, tā saturs Arī šeit, mūsu namā, mēs vēl joprojām diskutējam par to, kura būs vadošā komiteja, kas strādās ar šo dosē, taču negribu šeit vēl neko pārsteigties. Es redzu, ka ir jau pieteikušies vairums kolēģi, un tas parāda to, cik daudz kolēģi šodien ir ieradušies, un mums ir ļoti garš runātāju saraksts, kā pirmais, protams, vārdu saņems mūsu viesis. Komisārs Borgs, lūdzu vārds jums. Esiet sveikti pie mums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji, godatie deputāti, paldies par ielūgumu piedalīties šajā sēdē un paldies par iespēju paskaidrot komisijas loģiku klonēšanas priekšlikumos, kas tika pieņemti decembrī. Kā jūs zināt, pastāv, nepastāv pašlaik Eiropas Savienībā nekāds tehniskais regulējums par klonēšanu. Vispirms vēlos īsumā eh, pastāstīt par priekšlikumu saturu. Pirmais ir priekšlikums direktīvai par eh, dzīvnieku klonēšanas apturēšanu, kas nosaka, ka dalību valstīm jāaizliedz dzīvnieku klonēšana, tad runa ir par uh, lielopiem, uh, kazām, aitām, uh, cūkām un arī zirgiem, ko tur vai nu gaļai, vai nu kā vaislas dzīvniekus, un nedrīkst laist tirgu nec uh, klonētus dzīvniekus, nec uh, embrijus. Otrais priekšlikums ir uh, priekšlikums direktīvai par to, kā tirgu netiek laista pārtika, ko uh, ražo izmantojot gaļu no klonētajiem dzīvniekiem. Tad šāda pārtika ir aizliegta. Tad būtībā mēs aizliedzam tātad klonēšanu, tad klonēto dzīvnieku uh, tir, laišanu tirgu mēs aizliedzam, un arī pārtika ir aizliegta. Šīs divas direktīvas uh, tiks pārskatītas piecus gadus pēc spēkā stāšanās, un komisija tad uh, Uh, iesniegs ziņojumu padome un parlamentam par reālo šo direktīvu transponēšanu. Un tad, protams, būs iespējams atspoguļot dalību valstu viedokļus, izmantot dalību valstu gūto pieredzi un uzklausīt arī ekspertus un zinātniekus. Ar šiem diviem priekšlikumiem komisija vēlējās uh, noskaidrot arī, kāpēc uh, Eiropas Savienībā vajadzētu aizliegt dzīvnieku klonēšanu. Pirmkārt, mēs rūpējamies par uh, dzīvnieku labturību, par uh, surogāt uh, uh, mātītēm un arī par pašiem dzīvniekiem. At, uh, lai izaugtu viens klonētais vērsis, tad deviņi uh, teļi mirs dažādu komplikāciju dēļ. Uh, otrais jautājums ir uh, ētiskais jautājums, ņemot vērā uh, veselības uh, problēmas uh, gan klonētajiem dzīvniekiem, gan uh, uh mātītēm, kas iznesā klonētos dzīvniekus, uh, pastāv nopietnas bažas par šādu dzīvnieku gaļu izmantošanu pārtīkā. Nu, tad vairākus gadus arī dalībvalstis pieprasa aizliegt klonēšanu. Es ļoti labi zinu, eh, kāda ir jūsu viedokļa priekšsēdētāji. Jūs nosūtījāt arī attiecīgo vēstuli eh, eh, priekšstēm Barozum pagājušā gada novembrī. 29. martā 11. gadā padome pieņem lēmumu par uh, jauninājumiem pārtikas uh, nozarē, un uh, jūs vēlējāties atļaut izmantot pārtikai lielopu gaļu noklonētu dzīvnieku atvasēm. Te pašā laikā nepieciešams um, arī uh, atrisināt jautājumu ar tādas gaļas marķējumu. Tātad, pēc uh, 11. gada samierināšanās sarunu izgāšanās komisija apsolīja sagatavot likumdošanu par klonētajiem dzīvniekiem atsevišķi no pārtikas produktu jauninājumu likumdošanas. Un ņemot vērā likumdevēja pilnvaras, kas ir eh, institūcijām, kā arī komisijas pilnvaras un proporcionalitātes principa, mēs sagatavojam šos divus priekšlikumus. Protams, kolēģija tos ļoti rūpīgi izskatīja un izdiskutēja visas iespējas, tai skaitā arī pārtikas marķēšanu. Un mēs um, konstatējām, ka grūti būtu um, piemērot marķēšanas prasībām dzīvnieka gaļai, tad, ja tā ir iegūta no klonēto dzīvnieku atvasēm, ja tad rastos problēmas ar izsekojamību. Un, eh, kā es teicu, mēs piedāvājām kolēģijai vairākas iespējas, kā rīkoties, un kolēģija ir pieņēmusi savu lēmumu, tai skaitā arī par marķējumu. Lai izšķirtu to pārtiku, uh, Uh, kas tiek ražota no klonēto dzīvnieku uh, pēcteču gaļas, at, izmantot um, marķējumu būtu sarežģīti, tad vajadzētu uzturēt ļoti detalizētu dokumentāciju. Un to vajadzētu izmantot visā pārtikas ražošanas ķēdē. Tas uh, kļūtu arvien sarežģītāk un ar, arvien dārgāk. Un tad viena lieta ir Uh, pirmās paudz, dzīvnieku paudzes dokumentācija, bet tad ir arī otrā paudze, trešā, ceturtā. Ar katru paudzi tas kļūtu sarežģītāk, jo vairāk paudžu tad atdala šo reālo dzīvnieku no klonētā dzīvnieka, jo sarežģītāk tas viss tiek. Un uh, visiem lauksaimniekiem un uh, dzīvnieku audzētājiem un importētājiem vajadzētu būt par to informētiem, pat tiem, kas uh, nemaz nevēlas neko uh, zināt daudz par klonēšanu. Tāpat uh, tas izmaksātu dārgi un sadārdzinātu arī pārtiku. Un uh, ja mēs kaut ko vēlamies, ja mēs tiešām kaut ko vēlamies, tad, protams, mēs samaksāsim arī dārgo cenu. Tas ir saprotams. Bet uh, kolēģiem vajadzēja izvērtēt arī juridiskos aspektus, cik uh, šīs dažādas iespējas vispār juridiski ir iespējamas. EFSA norādīja, ka klonēšana kā tāda ietekmē dzīvnieku labturību ietekmē gan mātītes, kas iznesā šos embrijus, gan pašus klonētos dzīvniekus. Un pirmā klauzula, proti klonēšanas aizliekšana, balstās uz 43. Um, pantu līgumā ar atsauci uz 13. pantu, proti, ka tie nosaka, ka lauksaimniecības politikā ir jāņem vērā dzīvnieku labturība. kas attiecās uz otro priekšlikumu, proti aizliegt pārtiku, kas ir iegūta no klonēto dzīvnieku gaļas. EFSA nosaka, ka šāda pārtika no klonēto dzīvnieku pēctečiem nebūtu eh, veselībai kaitīga. Un uh, otrās un eh, trešās paudzes dzīvnieki tad uh, vairs uh, Uh, nebūtu arī uh, dzīvnieki, uz kuriem attiektos bažas par dzīvnieku labturību. Bet tad mēs labi apzināmies, uh, šādu pārtiku varētu izmantot, bet mēs vēlamies aizliegt šādu pārtiku, lai reāli aizliegtu arī klonēšanas tehnikas izmantošanu, kas ir neētiska. Bet, protams, ētikas apsvērumus kā tādus mēs nevaram te izmantot, tāpēc kā līgumos parasti. Tad, piemēram, 43. pāns par lauksaimniecību, 114. pāns par iekšējo tirgu, 168. par eh, veselības, eh, veselību un 169. par patērētāju informēšanu, tad tur nekur nav atrunāta ētika. Un, kā es teicu, 352. pāns elastības klauzula ir vienīgais uh, risinājums, ko mēs varam izmantot. Tas ir juridiskais pamats mūsu mērķiem, tiem mērķiem, uh, kas nav īsti atrunāti līgumos, uh, jautājumiem, kuriem nav skaidri noteikta atbildība. Priekšsādātāji, godatie deputāti, es gribētu uzsvērt Eh, tātad par marķējumu. Marķējums nav mūsu priekšlikumā iekļauts. Kolēģija šajā jautājumā nepieņēma lēmumu par, par to, ka šāds marķējums nebūtu iespējams, bet vai, vai tas nebūtu jāveic. Kolēģija apzinās, ka svaigās lielopu gaļas marķēšana pati par sevi ir sarežģīta, jo īpaši, ja runa ir par klonēto dzīvnieku pēctečiem. Un pirms pieņemt lēmumu vajadzētu noteikt, vai vispār var apsvērt šādu īpašo marķēšanas uh, risinājumu kā pieņēmumu politikas risinājumu. Nepieciešams pētījums, lai to noteiktu, un uh, atbilstīgi pētījuma rezultātiem kolēģija vēlāk pieņems lēmumu par turpmākiem pasākumiem. Es nevēlos tagad vienkārši teikt, ka, nu, lūk, priekšlikumos direktīvās nav marķēšanas noteikumu un ar to viss uh, ir galā. Nē, kolēģija vēlas iegūt vairāk informācijas nepieciešams veikt Eh, attiecīgo pētījumu un balstoties uz tā rezultātiem kolēģija vēlāk pieņems attiecīgo lēmumu. Nu, tas arī viss. Mēs savos priekšlikumos, protams, centāmies uh, apmierināt visas te intereses, arī mūsu operāt, ekonomisko operatoru intereses. Un mēs uh, teicām, ka šis priekšlikums ir labs, mēs darījām tagad uh, savu darbu, tagad līdz likumdevējiem ir jāpasaka savs vārds. Un es ceru, ka mani paskaidrojumi, varbūt eh, pat ja tie jūs pilnībā neapmierina, tomēr ir pietiekami, lai precizētu komisijas izmantoto loģiku. Vielen Dank. Jā. Paldies, komisārkungs. Nezinu, vai tas mūs tiešām apmierināja, jūsu prezentāciju to es apšaubītu. Un to noteikti atspoguļos arī turpmākie runātāji. Mums būs plašas diskusijas par šo punktu. Tostarp arī attiecībā uz komisijas eh, lēmumu par brīvās tirniecības nolīgumu, kādas durtiņas tika tur atvērtas ar šo priekšlikumu. Taču es domāju, ka mm, kolēģi par to noteikti detalizētāk izteiksies. Sāksim ar koordinatoriem. Sākumā Pēters Līzes, tad Linda Makevena un tad sekos pārējie runātāji Peterlīs, kungs lūdzu, un lūdzu izsakieties pēc iespējas īsāk, lai visi kolēģiem ir iespēja uzdot savus jautājumus, izteikt savus komentārus. Divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, komisāra kungs, Tunijā Borga kungs. Mm, tas ir drosmīgi prezentēt šo tēmu mūsu komitejas priekšā. Paldies par šo drosmi, taču vēlos arī pateikties par to, ka komisāra kungs, kā apsolējāt, eh, laicīgi iesniedzat šo priekšlikumu. Tas tika pieteikts pagājušajā gadā, un iekšēji tas bija tāds strīdīgs jautājums, un tagad mums tas beidzot ir. Es zinu, ka jūs iekšēji komisijā cīnījāties par to, lai parlamenta vēlmes daudz labāk tiku ņemtas vērā. Tādēļ es personīgi vēlos izteikt jums komplimentu par to, taču saprotiet, ka mūsu komiteja ļoti vīlusies un par šo kolēģija prezentēto priekšlikumu mēs uzskatām eh, par eh, bezkaunību un uh, tas eh, ir daudz vājāks nekā pirms pāris gadiem piedāvāja padome un komisija. Un tas, ka ir nepieciešams vēl pētījums, nu, tas nav pārliecinoši, ja divi ar pus gadus tic strādāt pie šī priekšlikuma. Pirms divi ar pus gadiem mēs bijām gatavi piedāvāt daudz vairāk, un tagad atkal ir nepieciešama jauna pētījuma. Tas vienkārši nav pieņemami. Runājot par pēctaču paauģu marķējumu praktisko izpildāmību, uh, To es ļoti intensīvi aplīkoju, no nu, izglītības es esmu medici, mediķis un esmu rakstījis uh, savu doktoru darbu attiecīgā noz nozarē, ģenētikā, un es esmu arī konsultējies ar zināt, zinātnieku par DNS un par to, vai ir iespējams vispār identificēt pēcteču šo klonēto dzīvnieku DNS, un Un eh, eksperti ir teikuši, ka tas prasa mēnešus, un tas, ka jūs apgalvojat, ka to nevar konstatēt, tas neatbilst eh, ekspertu viedoklim. Tādēļ mēs tiešām esam ļoti vīlušies. Runājot par uh, brīvās tirniecības nolīgumu ar, ar ASV, es domāju, kā šeit eh, mūsu domas nav vienīgās. Ja mēs turpinam vēlēties šo nolīgumu, tad eh, nu, mēs nevaram vienkārši piekāpties, jo šajos jautājumos, ja mēs vēlamies tikai panākt šo nolīgumu, ja tāda ir komisijas nostāja, tad šis nolīgums neizdosies. Mums ir kaut kas jāmaina šajā sarunu stratēģijā Eiropas komisijā. Un pēdējais punkts, tad, kad mēs bijām vasarā ciemos ASV ar eh, komitejas delegāciju, delegācija, tad eh, tirzniecības eh, pārstāve no Obama eh, valdības apgalvoja, ka mums jāizglīto daudz vairāk tauta, taču tie laiki ir pagājuši, kad politiķi izglīto tautu. Mēs esam ievēlēti, lai pārstāvētu mūsu pilsoņu intereses, nevis audzinātu cilvēkus, un to komisija arī skaidri jāpasaka amerikāņiem. Vēl viens tehniskas dabas jautājums pašās beigās. Dalību valstu iestādes man ir jautājušas, kāpēc. Uh, tā ir direktīva, īpaši šis sarežģītais vidas jautājums, tad mums vajadzētu nodrošināt skaidru, skaidrību par īstenošanu, un mans ierosinājums, ko vēlos nodot tālāk, ir tad, vai šī nevarētu būt regula. Paldies! Paldies par divām minūtēm, Pēteram Līzem. Nākamā Milinda Mekevena. Paldies, priekšsēdētē kungs. Komisāra kungs, es biju delegācijā, kad mēs eh, trialogā par to diskutējām. Parlaments tolaik teica nē, jo mums šķita, ka priekšlikums nav pietiekami pamatots. Jūs eh, jau teicāt, eh, ka nav ētiski, ka dzīvnieki cieš, un eh, komisija jau toreiz un arī tagad runā par reproduktīvā materiāla jautājumu. Un par pārtiku runājot, te nav runa par marķēšanu. Bija arī par Skotijas e, reproduktīvo materiālu jautājumi, un e, tas visā nav izdiskutēts un atrisināts. Šeit ir runa arī par ASV un atļaujām klonēt dzīvniekus pārtikai. Mēs uh, Protams, varam teikt visai pasaulē, ka mums ir augsti standarti, taču kā ir ar importu? Jūs teicāt, ka te e, varētu būt jautājums par izsakojumību, vai jūs esat nākuši klajā ar kādiem konkrētiem priekšlikumiem šajā jautājumā? Es domāju, ka bija runāts par to, ka arī lauksamniecības jautājumu komitejā un uh, sabiedrības izslības komitejā mēs par to esam diskutējuši. Es domāju, ka mēs kopumā esam ļoti neapmierināti un uzskatām, ka no komisijas puses tas nav godīgs priekšlikums. Paldies Lindai Makavenai, Korina Lapāža no liberāļiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, paldies, komisāra kungs. Es uh, varu pilnīgi noteikti atsaukties uz kolēģi teikto. Kolēģis Makevens kundze, tāpat kā es, mēs bijām trialogā, un jautājums ir, ko tieši vēlas parlaments, ko tieši vēlas Eiropas iedzīvotāji. Neviens Eiropas iedzīvotājs nav vēlējies ēst gaļu, kas nāk no klonētiem dzīvniekiem. Ja jūs sakāt, ka tas maksā dārgi, nu tad cilvēki to nav lūguši. Uh, Te runa nav par tehniskiem jautājumiem, Pēters Līzīms to skaidri pateica, te runa par politisku jautājumu, tas ir dubulti politisks jautājums. No vienas puses runa ir par uh, attiecībām starp Eiropas Savienību un ASV brīvs uh, tiesniecības uh, nolikuma ietvaros, un šeit uh, tiek piedāvāts uh, visu pieņemt, pat uh, nediskutējot, un pieņemt uh, pārtikas drošuma standartu samazināšanu, kas nav pie, e, mums nešķiet pieņemami. Tāpat problēmas ir demokrātiskā līmenī. Es domāju, ka jūs būsiet e, pamanījis e, dziļot neapmierinātību, kas vakar padomē radās pēc diskusijām par ģēmo. Cilvēki nesaprot, kā var būt tā, ka par spīti parlamenta iebildēm par spīti dalību valstu iebildēm tiek atļauti GMO, kaut arī vakar līdz pat pusnaktīm bija iespēja atcelt šo priekšlikumu. Un par klonēšanu ir tas pats, jums ir visu grupu iebilde. Mēs vēlamies marķēšanu. Marķēšana ir Eiropas patērētāju tiesības. Jūs mums vienkārši piedāvājat uh, atcelt šīs tiesības, ignorēt tās. Deb demokrātiskā ziņā tas nav pieņemams. Mēs šeit pārstāvam Eiropas iedzīvotājus, un Eiropas iedzīvotāju vispārīgās intereses ir pats svarīgākais, un nevis izpatikšana tādai vai tādai, eh, tādai vai citai pārtikas rūpnieku grupai vai valstī. Mēs nevaram pieņemt šo priekšlikumu. Paldies, Benstāvs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Tātad, varu turpināt. Mēs, protams, esam ļoti vīlušies. Tams ir skaidrs, to jau iepriekšēji trīs runātāji teica, un varu tikai pievienoties viņiem. Vesela virkne kolēģa piedalījās uh, sarunās attiecībā uz klonēšanu pārtiks produktiem, un tas, ko jūs piedāvājat saistībā ar šo kolēģiju, tas nav aptverams. Piemēram, attiecībā uz izsakojamību 2010. gadā komisija mums apsolīja, ka tas būs iespējams, un jūsu kolēģi komisāri laikam zina vairāk par mūsu viedokli un un ir zinošāk, un viņi apgalvo, ka nav iespējama izsakojamība. Runāt par mārķējumu. Tas ir nepieciešams, ka marķēšana notiek, un mēs jau par to vienojāmies uh, sarunu sagatavošanas uh, posmā par no-go foods regulu, un tagad tas vairs nav iespējams. Parādās dažādi argumenti, dzīvnieku aizsardzību un tam līdzīgas lietas, un kolēģi arī jau pieminēja robežas. Vai jūs varat apstiprināt to, ka komisāru kolēģijas eh, kā prioritāro uzskatu starptautiskās tirzniecības tiesības un baidās, ka šis nolīgums ar ASV nebūs pietiekam labs, ja netiks panākt šis punkts? Un ka patiesībā šeit tiek atspokļots pilnīgi citas intereses un vēlmes. Un šeit uh, netiek aplikotas dažas dzīvnieku sugas, šeit vairāk koncentrējas uz lauksainiecības produktiem, šeit netiek iekļauti uh, sacīkšu zirgi vai zinātnē izmanto, zinātnes testos izmantotie dzīvnieki. Un tad vēl šī ir direktīva, šeit pat nav koplēmuma iespējas, un parlaments tiek atstāts malā, un tas vienkārši nav pieņemami. Uh, Mēs pieprasām, lai jūsu kolēģijam uh, sazinātos ar kolēģiju, un tam ir jākļūst par, uh, direkt, par regulu. Kaliotas kundze. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Nevēlos atkārtot kolēģijas kolēģi teikto par uh, tirzniecības aspektiem, taču mani mazliet pārsteidz tas, ka jūs šeit sēžat, lai prezentētu un aizstāvētu šo priekšlikumu šīs komitejas priekšā. Manuprāt, tas ir Degukta kunga darbs. Vai jūs tiešām varat apgalvot, ka šis ir jūsu priekšlikums? Jūs zināt visus iebildumus par dzīvnieku labturību, drošību un tā tālāk. 87% pilsoņu neatbalsta dzīvnieku klonēšanu pārtiks iegūšanai. Un varbūt jūs varat to visu nodot tālāk Degukta kungām gaļa un citi pārtikas produkti jau nenāk no pašiem klonētajiem dzīvniekiem, bet gan viņu pēctečiem un runājot par šiem pēctečiem, tur nekas nav atrodams par viņiem jūsu priekšlikumā. Manuprāt, šie priekšlikumi ir tikpat liederīgi kā dējai vistu krātiņu aizliegumi. Un šeit ir milzīgas izmaksas un netiek uh, ražoti hamburgeri, un liela daļa produktu nāk no šo klonēto dzīvokļu pēctečiem. Un kāpēc nav aizliegta šie pēcteči, un kāpēc nedrīkst būt marķējuma, lai patērētājs zinātu, ko viņš liek uz savas viestmaizes, no kurienes šī gaļa nāk? iespējams mums ir jāpanāk kaut kāds kompromiss attiecībā uz marķējumu un pēc taču pieminēšanu. Kāpēc parlaments vienkārši tiek ignorēts, vai jūs to varat paskaidrot, un kāpēc šis priekšlikums, eh, kāpēc šis ilgums ir četri gadi, vai tiešām šis laiks bija nepieciešams, ja atrast kaut kādu juridisku triku, lai izslēgtu parlamentu no spēles? Un Nu, komisija šeit min 352. pantu kā juridisko pamatu nevis līdzšinējo 115. un tādējādi parlamentam nav vairs iespējas no šī sliktā priekšlikuma iespējams uztaisīt kaut ko labu un saturīgu. Šajā saturā vajadzētu būt tikpat daudz uh, enerģijas jāiegulda kā juridisko triku meklēšanā. Lūdzu, atsauciet šo priekšlikumu, ir jāpiedāvā jauns priekšlikums, kas balstītos 115. līguma pantu. Būtu lieliski, ja šajā priekšlikumā tad tiešām būtu ierakstīts tas, ko patērētājs vēlas, lai patērētājs zinātu, kas ir uz viņas viestmaizes. Paldies! Tagad uh, dosim iespēju komisāram atbildēt uz pirmo jautājumu raundu. At pēc tam uzklausīsim nākamos runātājus. Bet vēl uh, eh, ECR grupa, vai ne? Jā, paldies. Priekšstādātāji, es gribētu atbalstīt komisiju un tā nedaudz izjaukt vienprātību. Vispirms gribu teikt Linne Makēvanai. Runa nav par klonēto dzīvnieku no Skotijas vai dzīvnieku sēklu, kas tika nosūtīta uz eh, Angliju. Nē, uh, Skotijas lauksaimnieks importēja uh, sēklu no uh, Amerikas dzīvnieku, tad um, nokāva Skotijā un gaļu eksportēja uz Briseli. Tā kā būtībā šeit mēs noteikti jau gadiem ēdam šādu gaļu. Tā ir klonēto dzīvnieku pēcteču gaļa, tikai dzīvnieku sēkla tika ievesta no Amerikas. Un EFSA saka, ka pārtikas drošību tas neapdraud. Ja mēs vēlamies šo gaļu aizliegt, ka Amerikā vispār klonēšana nav aizliegta, klonēšana ir izplatīta parādība, nav nekādas izsekojamības, tad būtībā jūs šeit uzsāksiet eh, svēto karu, eh, kurā jums nav nekādas izredzes uzvarēt. Un salīdzinoši ar amerikāņiem, tad vienkārši mūsu lauksamnieki izputēs. Tad pilsoņi, kas ir pret klonēšanu, tiek piesaukti. Es runāju ar tūkstošiem pilsoņu, un neviens no viņiem nekad nav pieminējis klonēšanu kā vienu no pamat problēmām. Un varbūt Skotijā tas ir savādāk, bet manā vēlēšana apcirknī cilvēkus tas īpaši neinteresē. Ja EFSA saka, ka uh, pārtikas drošums no tā necieš, tad mēs varam, protams, aizliegt klonēšanu, bet visa šī lieta ar marķēšanu ir pilnīgi absurda. Un es ļoti priecājos, ka uh, kolēģija ir gatava savus principus aizstāvēt un pateikt, ka šī marķēšana nav jāatbalsta. Paldies, un tagad komisāra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Tad būtībā mēs tagad dzirdējām tad pilnīgi pretējos viedokļus. Divi cilvēki, tad viens, divi cilvēki no pretējiem, uh, pretējiem nometnēm mūs aprakstīja kā uh, drosmīgus. Ļoti labi. Tiešām es nezinu, par ko es vēl varētu vairāk priecāties. Uh, būtībā mums vienkārši tagad jānogaida nedaudz pirms pieņemt pamatotu lēmumu. Bet uh, vēlos panākt pilnīgu skaidrību. Ja būs noteikumi par marķēšanu, tad runa nav par pārtikas drošumu. Ja kaut kas nav droši patēriņam, mēs to aizliegsim, mēs to nemarķēsim. Tātad, ja mūsu aģentūra, Eiropas Savienības aģentūra, sniedz zinātnisko padomu par pārtikas drošumu, un izsaka savu atzinumu, tad ko tad komisija var darīt? Vai mums ir jāpiemēro EFSA atzinumi a la carte? Tad, piemēram, nikodinoīdus mēs aizliegsim, tāpēc, ka tie ir kaitīgi. Jā, mēs varam pārņemt šo viedokli. Bet šis viedoklis, protams, ir politiski nepopulārs, tad mēs to varam vienkārši noklusēt, vai ne? Bet es domāju, ka ja EFSA izsaka savu uh, zinātnisko atzinumu, tad mums jānes arī politiskās sekas. Tad, ja um, dažas valstis vēlas ar politiskiem apsvērumiem bloķēt eksportus, tad ko lai dara? Tad būtībā arī mēs varam ņemt vērā politiskos apsvērumus, bet marķējums šajā gadījumā ir jautājums, kas nav saistīts ar pārtikas drošumu. Un būtu pretrunīgi pateikt, ka mēs kaut ko marķēsim, tāpēc, ka produkts nav drošs patēriņam. Tādā gadījumā mēs tiešām aizliegtu šo produktu. Un, um, protams, ir arī tādi, kas atbalsta marķēšanu. Pirmās paudzes svaigā uh, lielopa gaļa. Not, nu, uh, būtu jāmarķē, tad daži uzskata jāmarķē ar nākamo paudžu eh, gaļa. Un ir atšķirība izmaksās šādos gadījumos. Es eh, kolēģiem piedāvāju dažādus variantus, kā varētu risināt šo eh, marķēšanas problēmu un kolēģiem nav aizsirtusi durvis. Šis jautājums nav uh, pilnīgi atmests malā. Kolēģija uzskata, ka nepieciešams uh, šo problēmu papētīt vēl dziļāk, un nākotnē kolēģija gatavos priekšlikumu par gaļas marķēšanu, bet pašlaik tā vēl nevar apņemties to darīt. Tad par citiem argumentiem. Vai mēs varam marķēšanu piemērot uh, Uh, produktam, kur izsekojami balstās tikai uz dokumentāciju. Tas ir sarežģīti. Sarežģītāk nekā, ja mums būtu arī zinātniskie testi. Bet mums bija arī GMO atvasinātie produkti, un tur arī marķējums pamatojas tikai uz uh, dokumentiem. Izsekojamība balstās tikai uz dokumentiem. Tā, tas ir precedents. Tad mēs varētu, protams, marķējumu uh, pieprasīt arī uh, pienam, jo tur ir varbūt piens no klonētiem un neklonētiem dzīvniekiem sajauks vienā pudelē. Un tad par uh, TTIP nolīgumu. Es jau esmu teicis publiski, ka tiešām abas puses ir apņēmušas sasniegt vienošanos. Un tiešām komisija vēlas komisija kopumā vēlas rast risinājumu problēmām, nevis jaunās problēmas radīt, bet ne jau par jebkuru cenu. TTIP nolīgums eh, nebija galvenais arguments lemjot par marķējuma izveidošanu vai nē. Ja mēs runājām par svaigo lielopu gaļu, kad runa ir par eksportu, pāri Atlantijas okeānam. Ir vairāki kanāli, kā eksports tiek īstenots un pāraudzīts. Mēs varam sasaistīt marķēšanas noteikumus kaut kādā veidā ar TTIP. Šis lietas nav savstarpēji izslēdzošas. Un esmu viens no komisāriem, kas vienmēr ir teica, TTIP, jā, protams, bet ne jau par jebkuru cenu Mēs nevaram apgalst mūsu ģēmo likumdošanu. Mēs vēlamies aizliegt ģenetiski modificētos uh, organismus un nevēlamies tos ielaist Eiropas Savienībā. Kāpēc mums būtu jāmarķē ģēmo? Uh, tikai tad tas būtu jādara, ja šie organismi būtu atļauti, bet tie ir aizliegti. Un šo uh, likumdošanu apstiprināja padome un parlaments. Tad mēs neatļaujam nedz importu, nedz uh, audzēšanu. Atbildot Lepāžas kundzei, kāpēc mēs uh, šo audzēšanas priekšlikumu esam iesnieguši? dalību valstis pašas noteiktos gadījumos var lēmt par ģenetiski modificēto organismu audzēšanu savā teritorijā ierobežotā veidā. 25 valstis bija uh, pret, bet neviens nebija par, bet neviens nebija pret, un tomēr tas viss ir bloķēts par to esmu pārsteigts. Paldies, kolēģi. Tagad nākamie runātāji. Bet eh, komisāram vēl ir papildinājums. Par juridisko pamatu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums te komisijai nav nekādu tādu, uh, īpašu uh, tumšo iemeslu piedāvāt tieši šo pantu. Tad, kā es teicu, uh, laišana tirgū, tad ir, uh, tad šo aspektu mēs mēģinājām izmantot. Un, uh, tiešām labāk būtu to uh, balstīt uz 114. pantu. Vienkāršāk. Pat ja parlaments jāiesaista, tad uh, mēs būtu izmantojuši 114. pantu, bet pasākumi tur izrādījās nepieņemami. Mēs konsultējāmies ar juridisko dienestu Eh, no politiskā skata punkta mēs bijām gatavi to izdarīt, bet no tehniskā skata punkta, no juridiskā skata punkta šie pasākumi iekšējam tirgum ir paredzēti, lai nodrošinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Bet operatoriem Eiropas Savienībā nav uh, īpašu interēšu, viņi nevēlas pārdot klonētos dzīvniekus vai to gaļu, uh, un tāpēc mēs neesam vēl pieņēmuši nekādus uh, noteikumus par klonēšanu, kas varētu kaitēt iekšējam tirgum. Lai izmantotu 114. pantu, mums vajadzētu konstatēt šo kaitējumu iekšējam tirgum, un tas nepastāv, tāpēc nav pamata šo pantu izmantot. No politiskā skata punkta, protams, šis pants būtu ļoti izdevīgs, bet mums jāpakļaujas juridiskā dienestā atzinumam. Paldies, tad nolasīšu tagad runātāju uh, eh, Rodberenda. Kolēģi Mokunaitis, Stevenson, Šļūtā, Auken, Kahnbach, Grosstedt, Estrella, Okuni, Davis und Gutierrez Cortines. Hab ich jemanden? Vai es kādu piemirsu? Šķiet, ka nē. Un tad runātāju saraksts ir slēgts. Visi nolasītie ir tajā. Un lūdzu izteikties ļoti īsi, nepārsniegt vienu minūti. Citādāk mums nebūs vairs iespējas uzklausīt komisāra atbildes. Jā, ļoti saprātīgs risinājums. Paldies, komisāra kungs. Es nerunāšu par juridisko pamatu, tam nav laika. Jūs izvēlējāties šo pantu, jūsu dienesti rīkojās drosmīgi, varbūt jūs arī pats esat rīkojies drosmīgi, bet par ko citu? Viena lieta šeit e, jāprecizē, runa nav par pārtikas drošumu, arī es par to nerunāju, un es nevēlos apstrīdēt EFSA kompetences. Uh, mums būs citas iespējas par to runāt. Bet runa nav par pārtikas drošumu, runa ir par to, vai klonēšana ir pieņemama savie, sabiedrībai. Tad, uh, Pirms 15 gadiem mums bija kosmētikas uh, likumdošana un bija likumdošana par inovatīviem pārtikas produktiem. Savulaik mēs uh, Um, marķējām ģenetiski modificētos produktus, un runa bija tiešām par aizliekšanu, tāpēc, ka tas nebija pieņēmams sabiedrībai. Un tāpēc uh, pamēģiniet pateikt jūsu vēlētājiem, uh, klonēšana ir lieliska. Stevenson kungs, jā, tiešām apvienotai karalistē ir cita nostāja, bet jūs uzskatāt arī labi, ka var importēt hormonus, kas izraisa vēzi bet mēs tam nepiekrītam. Un mēs nepiekrītam jums arī klonēšanas jautājumā. Bet jūsu priekšlikums visu atstāja atvērtu un arī atstāja atvērtu marķēšanas jautājumu. Tas ir apvainojums mūsu veselam saprātam. Paldies! Paldies, Rodberens kundzei! Kukoviča kundze. In hvala, gospod komisār. Paldies. Paldies Komisāra kungam par eh, paskaidrojumiem. Man ir tikai minūte, tādēļ es teikšu tikai šo. Šodien mūsu rīcībā ir augsta līmeņa tehnoloģijas, ģenetika un medicīna pārņem mūsu dzīvi no visām pusēm. Mēs pat nezinām visu, kas eksistē. Mēs eh, skaidri šodien dzirdējām no Eiropas attīstības padomas, ka datu pārvaldība šobrīd ir vislielākais izaicinājums. Ir ārkārtīgi daudz pētījumu, kas uh, strādā tikai pie šī jautājuma šobrīd. Runājot par uh, šīs dienas jautājumu, es vēlētos uzdot uh, šādu jautājumu. Kādi mm, papildu jautājumi varētu šeit rasties saistībā ar veselību un pārtiku. Kolēģi Maukunaita. Paldies, Maukunaits kundze, vienu minūti. Pirmininkā, ďakuju eh, komisāram. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, komisāram. Kaut arī šodien mēs eh, diskutējām par klonētajiem dzīvniekiem, es riskēšu un uzdošu nedaudz citādāku jautājumu, kas ir saistīts ar būtiskiem eh, jautājumiem Eiropas Savienībā, proti Āfrikas gripa. Manā valstī jau ir konstatēti vairāk gadījumi. Tas eh, nāk, tātad šī, eh, šī slimība Āfrikas cūku mēris nāk no Baltkrievijas un importa rezultātā tas sāk izplatīties arī Eiropas Savienībā. Es zinu, ka jums par šo jautājumu ir nostāja, varbūt jūs varētu to komentēt. Varbūt, ka ir kāda jauna informācija, jauna notikuma attīstība šajā jomā. Un kādu palīdzību Lietuva varētu cerēt saņemt ciņai ar Āfrikas cūku mēri? Jo šeit runa ir par veselu virkni dažādu pasākumu, kas ir ļoti dārgi un apjomīgi. Tak, herr formand. Bare lige øh, to spørgsmål. Det ene, det er øh, om... Paldies. Man būtu vairāk jautājumi. Pirmkārt, aprakstā bija runāts tikai par planētajiem dzīvniekiem, nevis par to atvasēm. Tātad jūs šeit neusticaties Eiropas Savienības iedzīvotāju viedoklim. Ja Eiropas eh, Savienības iedzīvotāji nepieņems eh, kādus ar dzīvnieku veselības saistītus jautājumus, tad eh, tie neēdīs attiecīgo pārtiku. Tas nav vispār ar to saistīts. Šeit runa ir par citiem jautājumiem. Tas eh, nav uh, pamatots viedoklis. Tāpat uh, iepriekšējo reizi, kad uh, nenoslēdzās sarunas, Herald Tribune bija raksts, kurā bija teikts, ka bija vesela virkni dalībvalstu, kuras industriāli bija interesētas Latvijas reģionā. Mēs varētu skatīt, kādas ir šīs dalībvalstis un uh, skatīt to trialogu kontekstā, mums vajadzētu pilnīgu atvērtību. Mums vajadzētu būt konkrētākiem, nevis abstraktiem. Karin Karenbach. Karin Karenbach, lūdzu. Jā, herzlichen Dank. Uh... Sirsnīgs paldies. Tāpat kā Dagmāra teica, mēs apšaubām, neapšaubām EFSAS apgalvojumus taču no otras puses mēs zinām, ko sabiedrība sagaida. Un mums ir veiktas aptaujas, kur 81% no e- eiropiešu uzskata, ka nav vēl izpētītas ilgtermiņa ietekme klonēšanai uz vidi. 84% uzskata, ka vēl nav pietiekami rezultāti zināmi attiecībā uz klonētās klonēšanas produktu izmantošanu gan saistībā ar vidas aspektiem, gan ar pārtiku ilgtermiņā. Tātad mums ir liels pārsvars sabiedrības, kas attiecībā pret šiem klonēto pārtiku ir noraidoša. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka iemesls marķēšana neīstenošanai ir nevis izsakojamības neiespējamība, bet gan rūpniecības par, zināšanas par to, ka ja uz šiem produktiem būs marķējums, ka tie šie pārtiks produkti nāk no klonētiem dzīvniekiem vai to pēctečiem, tad sabiedrība nepirk šos produktus. Un, manuprāt, šīs bažas no patērētāju izvēles ir tās, kas nevēlas īstenot maršķēšanu. Paldies! Nākamais runātājs Grostets kundze. Merci! Paldies! Es gribētu izteikt savas dusmas. Es nesaprotu, komisārkungs, kā jūs varat aizstāvēt šādu nostāju. Patērētāji tik tiešām ir pret jebkādu veidu dzīvnieku klonēšanu, un kad mēs šeit runājam par komerc eh, karu, vai tad Eiropa ir tik vāja, ka viņai jāļaujas eh, uzspiest jebko, vajadzētu tomēr lai beidzot komisāra kolēģija citādāk rīkotos partnerības nolīgumos ar trešiem valstīm, un to starp un īpaši ar ASV, kā jūs uh, domājat, kā tad mēs paskaidrosit vēlēšanu kampaņā iedzīvotājiem, ka Eiropa ir tik vāja, ka tā metas ceļos ASV priekšā un ir gatava pieņemt jebko, tas ir nepieņemami. Eiropas iedzīvotājs un patērētājs negrib dzīvnieku klonēšanu. Vielen Dank, Frau Paldies, Francāzai Grasotei. Indrē Strēla. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisārkungs, kur daži kolēģi saskatu drosmes, saskatu iedomību no komisijas un padomas puses attiecībā uz Eiropas parlamentu nostāju. Eiropas parlamentu ievēl Eiropas pilsoņa mums ir jāaizstāv pilsoņu intereses. Uh, Es neuzskatu, ka pilsoņi pieņems jūsu skaidrojumus. Kā veselības komisāram jums būtu jāaizstāv sabiedrība. Klonēšana ir ļoti komplekss process, kas ir saistīts ar smagām izmaksām. Un kā tad ir attiecībā ar pilsoņu tiesībām saņemt informāciju, tiesībām būt veseliem? Uh, marķēšana taču uh, neizgāzīs uh, brīvās tirdzniecības nolīgumu ar ASV. Eiropas institūcijas taču nedrīkst rīkoties tā, ka sākumā viņi ļoti strikti un pēc tam ir ļoti devīgi attiecībā uz eksportu. Mm, Komisārkungs, šeit eh, es eh, koncentrējos uz eh, dzīvnieku labturības jautājumu. Jūs jau teicāt, ka 9 no 10 dzīvniekiem neizdzīvo. Šeit ir konkrēti norādīts, ka klonētie dzīvnieki var mirt no veselas virknes dažādu slimību un problēmu. Un ļoti daudz dzīvnieki dzimst jau uh, nesamērīgi, un uh, mātēm ir grūtības tos piedzemdēt, un te ir vesela virkne dzīvnieku labturības jautājumu problēmu. Kā tad mēs vispār varam diskutēt turpmāk par šo jautājumu, ņemot vērā uh, to, cik neadekvāti notiek pašreizajā virzība? Paldies! Tagad Kortines kundzei vārds. Yo voy a ir en otra dirección. Jūs tava de shadow. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos izteikties par citu aspektu. Bija diezgan vīlusies eh, attiecībos ģēmo un runāt par šo jauno priekšlikumu, to es īsti nezinu, tādēļ nevaru tā vienkārši uzbrukt tam. Taču toreiz pastāvēja ļoti liela problēma. Tīri tehniski raugoties attiecībā uz reproduktīvo sistēmu, tad tes, tehniski nekādi nevarēja pēc divām, trim paudzēm noteikt klonēto dzīvnieku. Un lielākā daļa Eiropas uzņēmumu ievada arī produktus no ASV, un mēs nezinām, no kuras uh, paudzes šie produkti nākt. Pirmās uh, klonētās paaudzes dzīvnieki molekulāri nevar tikt noteikti. Šī molekulārā šūna analīze nevar noteikt, vai šie ir klonēti dzīvnieki. Tādēļ šī sistēma ir daudz kompleksēta nekā tas šķiet, kaut gan mēs politiķiem, protams, ir tiesības būt ļoti emocionāliem un pārstāvēt arī sabiedrības viedokli. Uh, Taču mums rodas tāds iespējas, ka šeit runa ir par kaut ko citu. Šīs ir ārkārtas um, situācija, ļoti liela tirzniecība, tirzniecības iespējas. Jo piecu gadu laikā strādā ar šiem reproducētiem dzīvniekiem, un, kā jau teicu, tehniski nav iespējams pierādīt šo līmenī šos dzīvnieku esamību. Tādēļ mums arī vajadzētu paskaidrot, kādas zinātniskās tehnikas tiks pielietotas. Paldies, un tagad vārds komisāra kungam, kurš bija atbildēts jautājumiem, kas bija ļoti dažādi. Paldies, man jāatgriežas pie dažām koncepcijām, jo mēs kaut kā te uh, varbūt runājam par vienu un to pašu, vai vismaz ar vieniem un tie pašiem vārdiem domājam ko savādāko. Tika runāts par pārtiku no klonētajiem dzīvniekiem pārtika no klonētajiem dzīvniekiem ir aizliegta. Ir aizliegta, nestrīdēsimies. Daži varbūt to nezina, bet nu, tas ir jāpasaka. Te pašā laikā es piekrītu Rodberentes kundzei, ka runa nav par pārtikas drošumu, vai vismaz nevienīgi par to, bet, protams, mēs uh, to izpētījām, un arī es skaidri saku, runa nav par pārtikas drošību, drošumu. Protams, no politiskā skata punkta varbūt ir izdevīgi to apgalvot. Bet mēs varam ņemt vērā politiskos apsvērumus, tad būtu jāignorē tehniski apsvērumi un vienkārši tas viss iz, būtu tāds demagoģisks strīds par to, vai ir apdraudēta pārtikas drošība vai ne. Bet ņemot vērā uh, tehniskos un zinātniskos pierādījumus, tad pārtikas drošums nav skarts. Runa ir par sabiedrības viedokli. Bet arī jāpasaka skaidri, ka pārtikas drošums nav apdraudēts, pat ja daži domā savādāk. Cits arguments, ko var izmantot, ir tas, ka patērētājiem jāzina, ka eh, šī pārtika tad tiek gatavota no ne no jau klonētajiem dzīvniekiem patiešo, bet no nu, šo dzīvnieku pēctečiem. Tad dzīvnieku, šo klonēto dzīvnieku pēcteču gaļa, un tad to var tirgot. Tāpēc nepieciešams to marķēt. Ja mēs to pilnībā aizliegtu, tad nebūtu vajadzības to marķēt. Tad mēs nerunājam šeit par klonētajiem dzīvniekiem vai pārtiku, kas ir no klonēto dzīvnieku gaļas. Runa ir par šo dzīvnieku pēcteču gaļu. Tas ir jāsaprot. Un tad mēs runājam ne tikai par pirmo paudzi, bet tad trešo, ceturto paudzi un tā tālāk. Par dzīvnieku labturību. Jā, tiešām dzīvnieku labturība ir smagi skarta. Ir divi pamatfakti, eh, kas nosaka, kāpēc mēs klonēšanas tehnikas aizliedzam. Pirmkārt, tas notiek tāpēc, eh, ka um, tad embrijam attīstoties eh, rodas daudz anomāliju, un tad grūta ir arī šī dzīvnieka piedzimšana, tāpat arī tehniku efektivitāte ir ļoti zema. Lai radītu vienu klonēto dzīvnieku, principā jāiznīcina deviņi citi dzīvnieki. Dzīvnieki cieš, attieksme pret dzīvniekiem nav ētiska, tātad runa ir par dzīvnieku labturību, nevis pārtikas drošumu. Un es varu jūs iedrošināt, kolēģija, to visu apspriežot, nav ieņēmusi kaut kādu tādu nostāju, ka mums vajadzētu TTIP ar Ameriku, ka to vajadzētu panākt par jebkuru cenu. Protams, komisija vēlētos šo nolīgumu kaut kad noslēgt, kaut kad nākotnē Protams, parlamentam būs jāpiekrīt sarunu iznākumam. Komisija ir atbildīga par šīm sarunām, un komisija vēlas šo nolīgumu panākt. Un, protams, jebkurš nolīgums ir jāapstiprina padomei un parlamentam. Tad jautāja arī, kādas problēmas ir TTIP sarunās. No mūsu skata punkta jo mēs, protams, runājam par jautājumiem, kas mums ir svarīgi, tad pārtikas drošība, piemēram, mēs uzstājam uz tā, lai ASV uh, akceptētu mūsu um, pasterizētos produktus. Es jau vienmēr teicu, ka pasteris bija francūzs un eiropietis, un es nezinu, kāpēc mūsu pasterizētais uh, piens uh, Amerikā netiek uzskatīts par pietiekami pasterizētu. Un tad arī Eiropas Savienības lielopu gaļas eksports uz ASV. 13 gadi jau pagājuši kopš BSE, un joprojām mūsu gaļa ir aizliegta. ASV eh, apsolīja šo aizliegumu atcelt, bet procesam, protams, jāaiziet cauri kongresam. Tad lēmums ir pieņems, ka kaut kad šis Eiropas lielopu gaļas aizliegums tiks atcelts. Kaut kad. Tas prasīs laiku. Un tad Vēl ir jautājums par uh, ASV augļu un dārzeņu importa, uh, importu uh, Eiropas Savienībā, jo viņi apstrādā augļus un dārzeņus ar pesticīdiem, kas pie mums ir aizliegti. Tā, tāpat, protams, GMO un visi šie jautājumi. Jūs zināt, ka um, ģēmo jautājumi tiek skatīti pavisam savādāki pie mums un Amerikā. Un arī Amerikā nostāja nav vienveidīga. Labi, paldies. Mums ir vēl nedaudz laika, lai uzdotu vēl pāris jautājumus, ja tādi būs. Mums jāizmanto efektīvi mūsu laiks. Nu, lūk, tagad ir vēl daži runātāji. Um, Panakova kundze. Pavanova. Paldies, es uzdošu tādu varbūt muļķīgu jautājumu. Mums eh, ir aizliegti klonēt dzīvnieki, bet tajā pašā laikā mēs gribētu marķēt pārtiku no atvesēm. Tad kādēļ mēs izmantojam klonētos dzīvniekus un kādam nolūkam mēs izmantojam šīs dzīvnieku Uh, atvases, ja mēs aizliedzam uh, klonēšanu, tad kādēļ mēs marķēsim šīs uh, atvases? Varbūt industrijas ziņā tas būtu loģiski, taču kopumā tas ir tā ļoti tā, tā, tāda kā melošana iedzīvotājiem. Mēs aizliedzam klonēšanu, bet mēs marķēsim šo gaļu. Mēs vienkārši nevarēsim to paskaidrot vēlētājiem pēc pieciem mēnešiem, pēc četriem mēnešiem. Uh, tas vienkārši nebūs saprotams. Cilvēki to nepieņems. Dank. Paldies, Linda Makavena. Jā, te jūs pārpratāt uh, mans teikto. Es nerunāju par pārtiks drošumu, es runāju par dzīvnieku labturību. Es runāju tieši par to, par ko jau nu pat tika runāts. Ja mēs te tagad runāsim, ka Eiropa aizliedz šo šausmīgo sistēmu klonēt dzīvniekus, jo tā ir nežēlīga, tad ir ārkārtīgi negodīgi in, ļaut importēt sēklas materiālus no ASV un gūt labumus mūsu pārtiks ražošanā. Tāds bija mans iebildums. Komisija runāja par embrijiem. Uh, Un te nav runa par reproduktīvu materiālu. Mēs it kā kaut ko darām, taču reizē neko reāli nedarām, un to cilvēki nesapratīs. Mēs nevēlamies ēst šādu gaļu Eiropā. Vai arī tad uh, pieņemam to, tikai lūdzu neizliksimies, ka mums ir augsti standarti, un tādēļ mēs to aizlieksim, uh, tad vai nu jā, vai nē. Dank. Paldies, Dagmarot Bērens kundze. Should... Kādēļ mums būtu jāizliekas, ka mēs runājam par dzīvnieku labturību, ja mēs zinām, ka Eiropas komisijā neviens par to nerūpējas? Varbūt jūs vienīgais komisāra kungs, bet tā īsti citi nē. Varbūt, ka uh, lauksaimniecības komisārs, bet varbūt tikai 10% no sava laika viņš par to domā. Priekšlikumā, nu, te tāds šeit teikt, kā tāds nevainīgs priekšlikums, mēs it kā aizliedzam klonēšanu, aizliedzam laišanu tirgu, taču mēs šeit runājam par uh, klonētu dzīvnieku atvesēm, jeb ja pēctečiem. Un te ir teikts, ka, piemēram, no trešajām valstīm importēta gaļa, uh, kur tas ir atļauts un tā tālāk, tad kādēļ skaidri nepateikt, nu, nu mums nav nekādu problēmu importēt gaļu no ASV no klonētiem dzīvniekiem. Par to jau mēs arī te runājam, tad vismaz Eiropas Savienības iedzīvotāji to zinās. Es gribētu redzēt kaut vienu valdību, kas uh, piekritīs, mēs uh, izskaudīsim šo nolīgumu, kaut arī tas būtu tikai šim, šī nolūka dēļ. No, es esmu Stevens. Stevenson kungs. To... Priekšstādā esmu ļoti pateicīgs Lindai un Dagmārai, jo viņas precizēja tieši to, ko komiteja vēlas. Mums ir uh, vienošanās, ka mēs aizliegsim tad visu gaļu, visus piena produktus, uh, visu sēklu no Amerikas. Jo ASV nekādā veidā netiek kontrolēta klonēšana, nav izsakojamības. Tātad jūs sakāt, ja mēs uzstāsim uz marķēšanu, tad nebūs nekādas iespējas tam visam izsakot, tad būs uh, šis aizliegums, viņi apgalvos, ka tas ir šķērslis tirzniecībai, un tad jums, Dagmāra, vajadzēs pat, eh, pateikt, nu, kad, kad patiktu jūsu eh, vēlētājiem, jo eh, ASV aizliegtu Mercedesus. Es atceros vēl banānu karu, kad bija vesels saraksts ar Eiropas produktiem, kad ASV vienkārši tā pēc nejaušības principa aizliedza produktus, un tas bija briesmīgi. Un vairākus mēnešus šīs problēmas uh, vēl vilkās, pirms mēs to atrisinājām. ASV nav nekādas izsekojamības. Viņi pieļauj klonēšanu. Un ja jūs uh, vēlaties uh, marķēt uh, šo gaļu no klonēto dzīvnieku atvasēm, tad ASV nekad nevarēs izpildīt šīs prasības, jo gaļa netika izsekota. Paldies, Dagmārot Bērenta uh, vēlas rēģēt. Un tad eh, mums būs arī eh, jābeidz šīs diskusijas, lai komisārs varētu atbildēt. Jā, man šķiet, ka es zinu, par ko es runāju. Eh, kad mums bija pirmā likumdošana par GMO un inovatīvo pārtiku, mēs vēlējamies marķēšanu. Un ASV teica, mēs nevaram jau visu izšķirt, jo mums uh, visa, uh, visi graudi ir GMO un ne visi tiek kopā. Uh, Eh, pārvadāti un pārstrādāti. Un mēs teicām, nu labi, nu tad marķējiet visu kā ģēmo. Un beigās izrādījās, ka viņi ļoti labi var atdalīt ģēmo no cita veida eh, graudiem. Un es labi atceros arī citus tirzniecības karus. Un um, um, ASV joprojām eh, piecus hormonus izmanto um, um, um lielopu gaļu, eh, gaļas iegūšanai. Un eh, mēs teicām, ka šos hormonus mēs nevaram atļaut, jo īpaši at, eh, trīs uh, hormonus, kas tiks izmantot vēl 15, 16 gadus, tad tos mēs nevaram atļaut. Jā, mēs par to samaksājām. Mēs samaksājām dārgi par uh, PTO uh, uh, nolīgumu par kosmētiku, bet runa ir uh, par pamatjautājumu. Uh, Ja mēs vēlamies savus patērētājus izglītot, kāpēc ASV nevar darīt to pašu, mēs nevēlamies neko aizliegt, mēs vēlamies tikai marķējumu, un to var panākt. Paldies, Kanbachs kundze. Ja, ich glaub, der letzte Satz von der... Es domāju, ka pēdējais Dagmāras paustais teikums ir patiesa. Tātad mēs nebūsim spējīgi marķēt, un tas, tā ir atbilde. Un šis ir mūsu galvenais arguments, ja pārējie. Ja ja mēs nepieņemsim visu to, kā pārējie to vēlas, tad būs tirzniecības karš. Tad mēs negribam to izskaust no tirgus, bet vēlamies, lai patērītājiem būtu taisnīgas iespējas izvēlēties šos produktus vai nē, un tāpēc ir nepieciešams marķējums, un tas ir īstenojums. Un runājot par šo labo argumentu. Mēs tiešām dodamies eh, ne, ne tajā virzienā. Mēs gribam brīvību patērētēm izvēlēties, un tāpēc ir nepieciešama informācija, un tāpēc ir nepieciešams marķējums. Paldies. Tagad nu gan mēs esam beiguši mūsu jautājumu un komentāru raundu, un tagad došu vārdu komisāru kungam. Thank you for... Paldies, paldies par šo diskusiju un arī par šo atvērto viedokļu atmaiņu, lai to tā maigāk definētu. Es visu pieņēmu zināšanai un nodošu jūsu vēstījumu arī tālāk. Jūs varat mani citēt, tagad, kad es teikšu, ka mēs nekādus kompromisus neslēgsim jautājumos par pārtikas drošību. Tā ir sarkanā līnija. Un te pašā laikā arī ASV ir savas sarkanas līnijas, uh, viņu uzskatos, tad hormoni, piemēram, kurus pieminēja Rodbērns kundze, es piekrītu, jā. Kā mēs varam šo drošību vispār vērtēt zemāk par iespēju noslēgt nolīgumu? To mēs nevaram Protams, nevajadzētu tirzniecības kārus šeit izraisīt, bet mēs nevēlamies šo nolīgumu arī par jebkuru cenu. Mums ir nepieciešami labi risinājumi, ilgspējīgi risinājumi. Mēs nevēlamies īpaši tad, apgrūtināt dzīvi mūsu partneriem. Mēs vēlamies TTIP, bet, kā es teicu, ne jau par jebkuru cenu. Priekšlikums neiekļaut marķēšanu nebija nekādi saistīts ar TTIP. Paldies Rudberntas kundzei par komentāriem par manu ieinteresētību eh, dzīvnieku labturības jautājumos. Protams, es esmu ieinteresēts, jo tā ir daļa no manām kompetencēm. Eh, tas ir mans uzdevums, bet, protams, um, dzīvnieku labturība ir politiski svarīgs jautājums. Šodien no rīta bija sanāksme par dzīvnieku labturības stratēģiju Šalemaņa ēkā. Tur bija ļoti daudz uh, interešu pārstāvju, nevalstiskās organizācijas, ražotāji un tā tālāk. Tas tiešām ir uh, ļoti svarīgs jautājums, un vēlēšana kampaņas laikā tas kļūst jo svarīgāks. Un komisija, piemēram, ir uzsākusi pārkāpumu procedūras uh, pret valstīm, uh, kas uh, nepienācīgi tur sīvenmātes, un mums ir arī pārkāpuma procedūras pret tām valstīm, kas nav īstenojušas noteikumus par dejēju vistām. Kā jūs zināt, komisija var arī turpināt um, aizliegumu. Tad manas uzklausīšanas laikā es savulaik paziņoju, ka es uh, šo aizliegumu uz dzīvniekiem testētai kosmētikai nevilcināšu, jo ir jāizteno likumdošana, par ko vienojās dalību valstis un parlaments. Mēs esam daudz paveikuši, un mēs esam sākuši sagatavošanos kopējam kopējai likumdošanai, satvaru likumdošanai par dzīvnieku labturību. Diemžēl mūsu pilnvaru laikā neizdosies to noslēgt. Tad, tad visu laiku tika runāts par pārtiku no klonētajiem dzīvniekiem, bet es uzsvēru klonē, klonēšanas tehnikas un pārtika no klonēto dzīvnieku gaļas, tad tās laišana tirgu nav pieļautā. Runa var būt tikai par uh, Uh, pārtiku no klonēto dzīvnieku uh, pēcteču uh, gaļas. Par, par, par atvasēm no klonētajiem dzīvniekiem. Un tur tikai rodas jautājums, vai mums jāmarķē vismaz uh, pirmās paaudzes svaigā lielopu gaļa no klonēto dzīvnieku atvasēm? Šis jautājums. Tika izskatīts kolēģijā, tikai šis lēmums. Un e, jūs varat arī ieskatīties protokolos. Decembrī tika pieņemts lēmums, ka e, kolēģija komisija, tad e, sadarbojoties jau īpaši ar lauksaimniecības ģenerāldirektorātu, uzdos veikt pētījumu, uz kura rezultātiem balstoties kolēģija vēlāk pieņems lēmumu tas nav nekāds mierinājums jums, tāds kā, tāda kā mierinājuma balva. Nē, tas ir reāls lēmums. Un, protams, mēs arī labprāt uzklausīsim parlamenta grozījumus par mūsu priekšlikumiem. Gut, damit sind wir am Ende. Labi. Tad mēs esam noslēguši mūsu debatas. Vēlos sirsnīgi jums pateikties. Jūs teicāt, ka šī virkne jautājumu tiešām dedzinīja ugunīgi jautājumi attiecībā uz šo komisijas priekšlikumu. Un jūs skaidri redzējāt, ka mēs skatāmies ļoti kritiski, skatāmies arī kritiski uz brīvās tirzniecības nolīgumu, uz to, ka šis klonēšanas priekšlikums ļoti daudziem ir kā smags akmenis. Un šis noteikti arī būtu ir labs ieskats uh, kādas būs mūsu nostāja turpmākajās sarunās, tādēļ tiešām ļoti nopietni ņemiet vērā šodien pieminētos jautājumus, ņemiet to sev līdzi. Jūs to zinat, jūs to noteikti darīsiet, nodosiet to komisijai, un beigās jau Eiropas parlamentam jāpriek brīvās tirniecības nolīguma, un šodien tika minēti daudzi skaitļi. Uh, attiecībā uz pilsoņu viedokli par uh, klonēšanu, par pretestību tam, un mēs šobrīd atrodamies tādā posmā, kur parlamenta sasaukums uh, tuvojas beigām, un noteikti radīsies šādi jautājumi. Tādēļ es no komisijas puses rīkotos ļoti uzmanīgi attiecībā uz klonēšanas jautājumu, un tiešām ar nepacietību gaidu, kā turpināsies viss arī nākamajā parlamentā. Tas noteikti būs aizraujoši. Vēlreiz sirsnīgi pateicos par mūsu diskusiju un par jūsu priekšlikuma aizstāvēšanu savu kolektīvu vārdā. Novēlu visiem kolēģiem jauku vakaru. Un nākamā sēde mums būs 17. februārī, kur mēs uh, uzklausīsim pirmo reizi pilsoņu iniciatīvu par tiesības uz ūdeni. Uz, un tad arī nākamo pirmdienu Mēs tiksimies, un arī 20. februārī ir mūsu nākamā komiteja sēde no 9 līdz 12.30. Ar to arī slēdz, be, slēdzam sēdi. Paldies!